Okay, friends. Eh, draugi, eh, laipni lūgti atpakaļ eh, Briselē. Sāksim ar darba kārtības pieņemšanu, vai to varam pieņemt bez grozījumiem, jā. Un tālāk otrais punkts. Vadītājs paziņojumi. Tulkojums šodien sanāksmē ir pieejams eh, visās eh, valodās, izņemot eh, maltiešu, bulgāru un horvātu valodās. Bulgāru valoda būs pieejama trešdienas pēcpusdienas sesijā. Būs 21 tad, viesu grupa tātad, no DigiTrend no Luksemburgas rastiskās eh, tulkošanas tātad eh, pārstāvi. Protokola apsvirināšana sanāksmēm, kas notika 27. un 28. novembrī, te eh, nevienam nav nekas piebilstams, kas nozīmē, ka esam nonākuši pie 4. darba kārtības punkta atskaitai par notiekošajām iestāžu sarunām. Mums ir jāziņo eh, par eh, nosūtīto eh, darbinieku direktīvu. Jāsaka, ka nekādu jaunumu nav, bet kā jūs to zināt, tad šodien vakarā būs sanāksme, tātad nosūtīto darbinieku trialogs ar citām institūcijām, un tas būs piektais trialogs par šo tēmu. Un tādā veidā esam nonākuši pie piektā darba kārtības punkta. E, kas ir e, darba ņēmēja aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā? Un e, tā ir otrā daļa. Un tagad svarīgākā eh, daļa, un līdz ar to eh, došu vārdu eh, referentam Rolina kungam. Lūdzu. Euh, merci, Donc, effectivement... Paldies, priekšstādātāji. Jā, šī ir jau otrā direktīvas pārskatīšana attiecībā uz darba ņēmēju aizsardzību mutagē, pret mutagēniem kancerogēniem. Vēlos pateikties visiem, kas iesniedz grozījumus. Uh, Bija gandrīz 120 grozījumi, tie ir kvalitatīvi. Es domāju, ka komisijas priekšlikums ir katrā ziņā interesants. Tāds ir mūsu sākuma punkts. Vēlos uzsvērt, to jau gan es sacījis, svarīgi, lai komisāre, svar eh, svarīgi, ka komisāra Mariana Taisena ir uzņēmusi šo institīvu aizsargātu darbņēmējus no kancergādiem mutagēniem. Nu jau vesels desmit gadus nekādu izmaiņu šajā jomā nav bijis, un tā tad tas bija svarīgi, viņam ķerās tagad klāt. Es runāju par dinamiku, tā ir tāda kā vēlme, jo mēs te piedzīvojam uh, ievilkšanos, mēs strādājam pie pirmā uh, perioda, tagad jau otrais periods. Uh, un šis ir pastāvīgās pārskatīšanas periods. Tā tad es jau paskaidroju, kad mēs runājām par pirmo darba periodu. Mans skatījums ir atbalstīties uz zinātnieku, balstīties uz zinātnieku darbu, taču katrā ziņā um, smelties iedvers no sociālajiem partneriem, no arotbiedrību pārstāvjiem, kas ļoti labi zina, kāda ir situācija reālā uz vietas un kādas ir iespējas uzņēmējiem un nozarēm. Un jāņem vērā, kā mēs rīkojamies pirmā darba posma sakrā, bija spēcīgas eh, darba ņēmēju eh, ambīcijas, bet ir jādomā arī par pragmatismu, ko reāli katrā nozarē un uzņēmumā var panākt. Tā svarīgi. Uh, izvirzīt tādas prasības, kas ir īstenojams un tiks īstenotas. Tātad runājot par dažādiem grozījumiem, ko esmu saņēmis. Pirmkārt, man jāsaka, ka tie bija kvalitatīvi, taču bija arī daudzi tādi, kas sakrita. Uh, Tātad tas ir labs izaisa punkts mūsu darbam. Nav šaubu par to, ka daži vēlējas panākt kaut ko vairāk vai precīzāk pausa nostājot, citiem atkal bija tāds vispārīgāks ieskats. Taču esmu pārliecināts par to, ka mēs diezgan viegli varēsim rast kompromisu. Diskusija punkti, kas mums būs visbūtiskākie, protams, būs saistīti ar emisiju tvaikiem dīzeļu emisiju tvēkiem. Katrā ziņā, lasot dažādos grozījumus, ko saņēmu, var secināt, ka visi ir vienisprātis par to, ka tā ir liela problēma. Taču atšķirības ir tā ziņā, ka visiem nav vienāda vīzija par to, kā varētu šo problēmu risināt. Daži vēlas, lai būtu noteiktas uh, konkrētas ierobežojošas robežvērtības, citāk ir vēlas, lai tiktu tālāk veikti pētījumi, lai pēc iespējas drīzāk varētu īstenot šādas ierobežošas rādītājus. Citi, tāpat kā es ierosinu, iesaka uh, izvērtēt pamat uh, oglekli vai citā kalno kādām sarežģītākām vielām. Uh, Katrā ziņā mums debatēm jau ir daudz elementu, un visu nodoms, kaut arī mums ir nelielās viedokļa atšķirības, ir visnotaļ vienādi. Katrā ziņā man ir svarīgi šajā darbā ņemt vērā to, tāpēc es runāju par dinamiku, kaut mēs varētu pēc iespējas drīzāk uh, veidot tādu turpinošu procesu, jo skaidrs, ka pie šī otrā perioda, ja paģi, mēs nepaliksim, nevajadzētu pārāk daudz piepildīt mūsu laivu, ja tā varētu sacīt, dodoties ceļā turpmāk, bet lai mums pietiktu spēku arī tālākiem dargabam, jo katrā ziņā ir ļoti daudz dažādu vielu, kuras vēl ir jāskata nākotnē šādā pašā kontekstā. Uh, Tātad esam saņēmuši veselu virkni grozījumu, par kuriem jau šonedēļ varēsim spriest. Es vēlos, lai pēc iespējas tālāk, ātrāk mēs virzītos tālu. Kāpēc? Tāpēc, ka jāpanāk, lai tā dinamika turpinās, mēs nedrīkstam šo dinamiku piebremzēt. Tā dinamika jau labi iezīmējas ar pirmo darbu posmu. Un vēl ko vēlos sacīt ievadvārdos. Esam pārliecināts, esam pārliecināti par to, ka ar Maritu mēs ļoti labi varējām strādāt, panākot deputātu kohēziju, un tas pats sakāms arī par trialogu visumā. Es domāju, mēs būtībā būsim tie paši, kas vadīs sarunas pie sarunu galda. Tā tad ir šī, paša, šī pati pozitīvā gaisotne, kurā mēs turpināsim strādāt arī turpmāk. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, Roland Kungs. No sākuma es vēlētos jums pateikties par jūsu darbu pie šī ziņojuma projekta. Es domāju, ka tas ir ļoti labs pamats mūsu diskusijām. Un es arī vēlos pateikties komisijai par viņu priešakumiem. Mēs turpināsim strādāt pie tiem visiem kopā. Un kā jūs to varat redzēt no maniem grozījumiem, kā ēnu referentei, Eh, Tad tur ir atbalsts Rolāna eh, kunga eh, priekšlikumam attiecībā uz um, tātad, oglekļa aspektu, un tas ir ļoti labs pamats tām, lai direktīvu uzlabotu. Kopumā es uzskatu, ka mums ir nepieciešams respektēt uh, Eh, procesu, kuru ievēro eh, eh, komisija, ja vien mums nav ļoti labs pamats to neievērot. Un tad attiecībā uz tātad, to, ka ir zinātnes pārstāvi un tad ir sociālajie partneri, kuri skata, skata šīs robežvērtības, tas ir labs pamats priešlikumam, un tas ir tas, kā mēs līdz šim esam strādājuši. Un tajā pašā laikā, protams, ka visiem priešlikumiem ir arī politiska daba. Un tas eh, nozīmē, ka mums eh, ir eh, nepieciešams apšaubīt un pamatīgi iedzināties prioritātēs. Un no manas puses raugoties, kāda zinātniskā kopiena vai sociālajā partneri mums raida spēcīgu signālu par to, ka vajadzētu būt stingrākiem vai plašākiem, plašākām robežvērtībām, tad mums ir viņos jāieklausās. Un, uh, no e, diskusijām ar viņiem mums ir jāizdara e, mūsu pašu lēmumi. Un e, es saprotu, ka šādi Rolanda kungs ir darbojies, un tas ir, tas ir veids, kā es esmu strādājusi pie šī ļoti svarīgā ziņojuma. Un tas ir arī iemesls, kāpēc es atbalstu to, ka ir noteiktas robežvērtības saistībā ar dīzeļdzinēju izplūdes gāzu emisijām. Un papildus eh, tam es ierosinu, eh, lai būtu oglekļa, slāpekļa eh, dioksīds. Un tas ir balstoties uz pētījumiem, ko ir veikusi Ziemeļvalstu ekspertu grupa novērtējot veselības riskus, kādi rodas eh, ķimikālī ietekmē, eh, kā eh, arī palsties uz darbu, ko ir veikusi Niderlandes grupa saistībā ar darba drošību. Tad ir arī šis skolu darbs, kas jau ir pabeigts, un mēs gaidām, ka tas tiks publicēts. Un kopš 2012. gada Eh, Pasaules eh, veselības organizācija ir skaidri norādījusi uz eh, to, ka dīzeļa dzinēja izslūdes gāzes izraisa vēzi, un mums ir līdz ar to zinātniskais pamats, un ir arī dalībvalstis, kurām jau ir mm, robeža vērtības dīzeļa dzinējas izplūdes gāzēm. Un tas ir iemesls, kāpēc es ļoti atbalstu Rolānu kungu šajā ziņā, Mums ir nepieciešams virzīties tālāk, lai aizsargātu e, darbiniekus, un ir tagad iespēja to arī darīt. Un līdz ar to tagad e, vēlos ēdot e, vārdu nākamajam ēnu referentai Makantārsai kundzei, kura pārstāv ECR. Lūdzu, jums ēdots vārds. Paldies, priekšstādātāji. <clears throat> Paldies arī jums, referentkungs, Rulēna kungs. kungs Mēs šādi turpinām procesu un esmu pārliecināta par to, ka mēs ar vienu uzlabosim savas prasmes procesa gaitā. Katrā ziņā es uzskatu, ka komisijas priekšlikumā noteiktās robežu vērtības ir rezultāts daudzu gadu detalizētam darbam, izvērtējot, pārbaudot arī, taiskatā arī veselības pārbaudas iekļaujot. Kā jau tika sacīts, ir uh, stingrs, iedibināts process robežu vērtību noteikšanais, un to mēs visi atbalstām. Ir jānodrošina, kā robežvērtības nosaka pamatojoties uz pieredzi, ka jābūt proporcionālām eh, vērtībām un ka uh, ierobežam jābūt panākumiem. Un es domāju, ka rīkojoties, lai samazinātu uh, veselības uh, kaitējumu, uh, saistībā ar kancerogēniem, mutagēniem un uh, nāves skaits samazinot. Tas ir ļoti svarīgi. Mums arī jāatzīst paraugu prakses lomu, kad mēs to redzam. Tas at, atsas uz nepsī sociālā dialoga vienošanos. Tas atbalsta uh, kancerogēnu un mutagēnu direktīvas īstenošanu. Tāpēc es iesniedzu savus grozījumus 43 un 119 Būtiski, ka tiek īstenotas politikas, lai nodrošinātu, ka visas robežvērtības pēc iespējas zanāks, zanāks cik vien tas iespējams tā tad. Šīs vērtības jānosaka tādas, lai samazinātu risku, kas ir cilvēkiem, kad viņi tiek pakļauti šādām vielām. Un es domāju, mērķim jābūt ir panākt pēc iespējas mazākās robežvērtības, pat mazāks nekā noteikts tiesību aktos. Tātad dalība valstī ir jāinvestē zinātnē un jāveicina arī uzņēmēju centieni pēc iespējas panākt zemākus bīstamo vielu līmeņus. Taču es domāju, mums arī nebūtu neobjektīvi jānosaka tāda līmeņa, kas ir tik zemi, ka mēs reāli patiesībā tos nevaram neizvēr, neizmērīt, nedz arī īstenot. Tāpēc vēlos uzsvērt savu 28. un 42. grozījumu. Es arī atbalstu 23., 30., 34. un 41. grozījumu. Es domāju, jebkurš jauns priekšlikums, kas paredz eh, mainīt robežvērtības, ir jāpakļaut tam pašam stingrajam izvērtējumu procesam, kāds bija nosakot robežvērtības sākuma. Un jebkādi priekšlikumi papildināt sarakstu ar jaunām vielām arī jāpakļauj tādam pašam procesam. Šī iemesla dēļ mana grupai, manai grupai ir bažas par priekšlikumu, ko iesniedza referents, un arī mēs esam pret dažiem grozījumiem attiecībā uz pakļaušanu dīzeļdzinēju izplūdes gāzu emisijām. 8, 20, 21, 51, 52 93, 114, 115, 116, daudz ir tādu grozījumu, vēl arī citu, ko nenosauc. Kā mums ir zināms, komisija pieņēma lēmumu neiekļaut šīs vielas pat labam, pamatot apsvērumu dēļ, un šie apsvērumi ir izklāstīti 4.2.3 punktā pašreizējā komisijas priekšlikumā. Es domāju, ka mums tiešām ir ļoti uzmanīgi jāpadomā par šādu veidu grozījumu virzīšanu tālāk šajā MD2 fāzē. Papildus tam ir secināts, ka nosakot robežu vērtības pamatojoties uz veselības rādītājiem attiecībos dīzeļdzinēja izpildus gāzes emisijām nav iespējams. Un varbūt mēs varētu rast kādu uh, iespējami risinājumi. Tas attiektos uz komisijas nostājas iekļaušanu, ka aicinām komisiju īstenot tālāk darbu, tāpat kā mēs to dar darījām attiecībā uz reproduktīvajiem toksīniem. Mēs iekļāvājam tur tādu domu, ka komisija var atgriezties pie šī jautājuma. Mans grozījums numur 53 ir vērs uz šo aspektu, un es arī atbalstu 50. 84 un 86 grozījums, ko iesniedz citi. Vēl cits strīdīgs temats, manuprāt, ir policikliskie aromātiskie ūdeņa oglekļi. Un es domāju, aptvērumu paplašināšana sajā periodā un papildinot robežvērdīts pH nav īsti atbilstoši. Ir bažas par um, šo vielu ietekmi uz uh, darba ņēmēju veselību, taču ir jāveic tālāki pētījumi, manuprāt, lai varētu šīs vielas iekļaut sarakstā. Tāpēc es atbalstu 9. referentu iesniegto grozījumu, arī 59. un 87. kur komisija tiek aicināta īstenot tālāk darbu šajā jomā. Manā grupā mēs uzskatām, ka jāņem vērā reāli paveicamais un proporcionalitāte, ja vēlamies panākt tādas robežvērtības, kas ir efektīvas un reāli sasniedzams. Vēlreiz pateicos referentam par viņu darbu un esmu gatavs sīkāk pastāstīt par savu nostāju mūsu ēnu referents sanāksmē, kas paredzēta nākošais nedēļa. Paldies! Paldies, Makintājas kundze! Tagad došu vārdu Kalviešam Bokungam, lūdzu. Merci beaucoup, madame. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es vienkārši vēlos apsveikt referentu kungu par viņu lielisku paveikto darbu un vienreizējo platformu, kur viņš ir radījis. Es domāju, tagad būs daudz vieglāk panākt vienošanos. Pārsteidzoši Klodra Lankunga gadījumā Šoreiz tas ļoti labi darbojos, tātad vēlos apsveikt savu darbu un draugu un pateikties viņam par to, ka viņš atviegla mūsu darbu. Un tagad es pāriešu uz, frā, uz spāņu valodu, lai īsi pastāstīšu par dažiem punktiem, lai pastāstītu par dažiem punktiem attiecībā uz alde grozīmiem. Tātad tagad runāšu spāņu valodā. Pirmā lieta, ko vēlamies uzsvērt, ir tā, ka šis temats ļoti svarīgs medicīnā strādājošiem robežvērtības, kas tika pieņemtas, nav vidējas vērtības. Tad te nav runa par vispār pilsoņu veselību, kaut arī darbņēmēji arī ir pilsoņi, bet te ir runa par konkrētiem darbņēmējiem, te ir runa par robežu vērtībām, ko tiek pakļauti cilvēki, kas strādā kādā darbā. Tā tad eh, tas ir pastāvīgs, pastāvīga pakļaušana šādām vielām. Te es runāju par darba ņēmēju veselību, nevis par vidi. Mēs nevēlamies lai šādi aspekti palielinātu visu procesu, jo mēs esam pārāk uh, ambiciozi, pārāk uh, sīkumaini. Nē, mums ir jāturpina tas process, kas ir sācies, uh, jā, jāsaglabā dinamika un gatavoties trešajam darba periodam. Tālāk runājot par ietekmes novērtējumiem, tiem jābūt stingriem. Kad tiek ieviesti norma, ieviestas normatīvas izmaiņas? kam ir sakars ar tehniskiem aspektiem un eh, cilvēku pakļaušanu šī vielām aspektiem, tad jāņem vērā, ka šādas izmaiņas uh, traucē uzņēmumiem plānot savu darbu. Protams, veselība ir prioritāra, taču mums jābūt pavisam drošiem par to, ka tiks aizsargāt darbņēmēju veselību, līdz ar to nonāk pie savu trešā punkta. Mums tas ir jāņem vērā, kad runājam par maziem vidiem uzņēmumiem Eiropā. Arī mazajiem uzņēmumiem būs īpaši grūti pielāgoties jaunajām izmaiņām. Tātad mums jābūt racionāliem un attiecībā uz to, ko mēs sagaidām no viņiem. Mēs zinām, ka bezdarbs eh, jau ir liela problēma mūsu pilsoņiem. Es nesaku, ka mums būtu jābūt, jāveicina visatļautlība kancerogēnu jomā, bet nu, jābūt samērīgumam. Mēs vēlamies, lai mēs pamatotos uz nebārprotamiem zinātniskiem datiem, kurus visi atbalsta. Mēs nevēlamies nekādus pretrunīgus aspektus, jo, ja tā būs, tad cilvēki apšaubīs vai uh, mūsu arguments pamato zinātniski fakti. Tātad es atbalstu mūsu priekšsēdētājs sacīto. Ja mēs balstāmies uz zinātniskiem faktiem, kas ir ietnē komisijas, tad tā, tas būs labais veids pēc daudz gadu centieniem ar astrisinēm. Un tagad pievēršos dīzeļa dzinēja izplūst gāzu emisijām. Es nedomāju, ka tā būs tāda problēma, kas mums neļaus panākt vienošanos, un tomēr neaizmirsīsim, ka pats starp sociālajiem partneriem ir tādas situācijas, ka viņi nepanāk vienošanos. Vai runa par jaunu dīzeļu dzinēju vai vecu. Un šie sociālai partneri nepamatojas uz zinātniskiem faktiem, bet uh, vadās no tā, ka ir jāsaglabā darba vietas arī tiem, kas strādā dizeļdzinēja ražošanā. Mums jāpanāk, lai būtu pēc iespējas lielāka vienbalsība arī šajā jautājumā. Šī apsvēruma dēļ mēs uzskatām, ka iespējama vienošanās būtu tāda, ka mēs stingri aicināt komisiju īstenot savu ietekmes novērtējumu, pabeigt savu zinātnisko pētījumu pēc iespējas drīzāk prioritārā kārtā. Mēs nevēlamies, lai uh, šī, šīs darbības uh, virziens tiktu apstādināts zinātnisku apsvērumu dēļ. Katrā ziņā Alde vēlas, lai uh, darbība būtu saprātīga, lai neviens nebūtu te karstgāvis, lai saglabātu veco plārātu. Un neapšaubai mums par prioritāti jāizvirza darba ņēmēja veselība. Taču mēs nedrīkstam te lieki celt trauksmi, uh, mums ir vajadzīgi pamatoti zinātniski fakti mūsu secinājumi. Paldies referentam un esmu pārliecināts par to, ka šis nebūs īpaši strīdīgs temats. Katrā ziņā Alda problēmas neradīs. Paldies! Nākošais runātājs pārstāvē. Goja, taču es neredzu. Patrika, ja Rīka nav klāt, vai kāds viņa aizstāja? Nē, šķiet, ka neviens nepārstāv goja. Tad pārējām pie nākošā runātāja, Jāna referente, Karīma Delli no zaļo puses. Taču, jā, es saprotu, ka Lamberts kundze iz, izteiksies viņas vārdā lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Karima Dēlī atvainojas, viņa pat labana vārda sanāks transporta komitejā. Viņa lūdza, lai es. Um, nāk klajā ar, domāju, vispārīgākiem komentāriem, nevis konkrēti par katru grozīmu. Mums galvenais ir tas, ka darba ņēmēju pakļaušana bīstamai vielām un īpaši arī uh, stāvoklī esošu sieviešu pakļaušana kancergāriem, mutagēniem, uh, kas vēl ir papildus uh, viņu pakļaušana šādām vielām, tā kā arī citiem pilsoņiem ir īpaši bīstami. Tā tad es piekrītu citiem deputātiem, kas tāpat šodien izteicās. Mēs uzskatām, ka Eiropas prasībām jābūt saistošam, kā jau citēts, pamatoties uz viaktālāko informāciju, kas pieejam, tad regulāri jāpaskatīs šīs robežvērtības. Uh, nevar eh, pieprasīt viszemāko, lī, eh, viszemāko līmeni vienā delegācijā. Mēs neuzskatām, ka, ka ja kādā dalība valstī var panākt šādu zemāko robežu vērtību, tad tas pats jāpieprasa arī no citām delegācijām. Tad nevar pieļaut dempingu. Uh, Referents teica, ka dīzeļdzinēja izplūdes gāzu emisijas, eh, emisija iekļaušana, tam piekrīt visi, un mēs ceram, ka vislabākā vērtība tiks iekļaut pēc iespējas drīzāk kā pirmais solis. Paturēsim prātā, ka mērķis ir pēc iespējas drīzāk atteikties no dīzeļdzinējiem, jo tas tika klasificēts, kā jau citi teica, starptautiskās um, vēža. Um, aģentūras eh, kvalificēts kā kancerogēns. Tātad piecu gadu laikā arī glifosfādu, no glifosfāda būtu jātac, jāatsakās, un tas būtu kā rādītājs, ka mums jāstrādā pie dīzeļa. Eh, citas grupas ar vēlas, lai tik iekļauts arī citas vielas šai direktīvā, un ceram, ka būs diskusijas tālāks par eh, dažādām vērtībām un robežu, vielām un robežu vērtībām, ko citas grupas piedāvā iekļaut runājot par toksiskiem eh, vērtībām, es domāju, dalībvalsts par maz dara, pat labam, lai sargātu savus darba ņēmējus. Un mūsuprāt, komisija ir aizkavējusies risināt šo tematu. Mēs, piemēram, domājam par sievietēm, kas strādā ar tādām vēlām, kā uh, eh, uzņēmot Japonu un Nīderlandē, tur ir vairākas uh, eh, tiesas lietas, uh, kur darba ņēmēji vērš pret savu darba devēju pismo vildei. Mēs vēlētos saņemt informāciju no komisijas, vai tā ir gandarīta ar sava darba ātrumu. Tātad vismā mana grupa ir gatava konstruktīvi, salaicīgi piedalīties diskusijas par šo ļoti svarīgo tematu, veidojot Eiropas Savienību, kas aizsargās savus darbņēmies. Paldies! Paldies! neredzu Lauru Agēju no FDD šeit. Vai ir kāds, kas viņu aizstāja šodien? Nē, tas nozīmē, ka tagad uzklausīsim NF Žēlu Melānu. Arī viņa nav šeit šodien, vai kāds viņu pārstāv? Nē. Tas nozīmē, ka. Jā, izskanēja pāris jautājumi. Varbūt lūgt Stefanu Olsonu, kas pārstāv nodarbinātības ģenerāldirektorātu, izteikties un atbildēt uz tiem vārds jums. Paldies priekšsēdētāji, referenti, ēnu referenti, cienījamie deputāti. Es varu runāt pavisam īsi. Daudz kas jau tika pateikts un ir um, šajā tālpā, manuprāt, ļoti laba izpratne par procesu, un es domāju, ka man to nevajadzētu atkārtot. Esam ļoti priecīgi redzēt ziņojumu projektu, tas ir ļoti labi sagatavots, un tas, protams, ir turpinājums lieliskajiem darbam, kas tika paveikts pēc MD. Pieskaršos tikai pāris jautājumiem daudzi no jums. Uh, atsācās uz atkārtojušos procesu, Rolāna kungs to ļoti labi paskaidroja. Varu jums apliecināt, ka um, tas, protams, ir um, ilgstošs process. Mēs uh, domājam par ietekmes izvērtējumu, par nākamajām pāris vielām. Uh, Tad tas tiks, notiks februārī, rezultātu sagaidām pirms uh, lieldienām, tad viss ir procesā. Jūs jau zināt, ka esam konsultējušies ar sociālajiem partneriem saskaņā ar 154. un 155. pantu līgumā par Eiropas Savienības darbību. Mēs esam konsultējuši sociālajiem partneriem par uh, jautājumu kopumu, un balstoties uz šīm diskusijām mēs strādāsim pie nākotnes grozījumiem. Nav nekāda iemesla domāt, ka mēs apturēsim procesu, mēs plānojam visu turpināt, bet kā arī norādīja Rolāna kungs, darbs ir ļoti sarežģīts. Mums ir no sākumā jānoslēdz zinātniskais darbs, tad jāvēršas pie sociālajiem partneriem, uh, jaunā komitejā, un tad ir vēl arī citi ļoti svarīgi veselības un drošības jautājumi. Mums ir jāatrod pareizais līdzsvars mūsu darbam, lai tas ritētu uz priekšu. Gribēju tikai norādīt, ka mēs nevaram pievērsties visām vielām uzreiz, bet formaldehīds, kas tika pieminēts vienā no grozījumiem, šķiet, jā, tas tiks iekļauts jaunajā priekšlikumā marta beigās, aprīļa sākumā, varu to jums apliecināt. Un kā jau jūs priekšstādētāji paskaidrojāt, mēs sakojam šādam procesam, mēs uzklausam zinātniskās konsultācijas un pēc tam, pēc ietekmes izvērtējuma, ierosinām to, par ko ir vienojušies sociālajie partneri. Jums šeit notiek politiska diskusija, komisijas priešlikums vēl joprojām ir spēkā. Uh, bet uh, esam gatavi jums palīdzēt arī nākotnē jūsu sarunās ar uh, padomi par to, kā labāk rīkoties uh, šajā politiskajā procesā, kas pavisam veiksmīgi noritēja CMD1 gadījumā. Un runājot par toksīniem un uh, CMD1 rezultātu, es varu teikt, ka pētījums uh, turpinās, kā jau tika plānots, un kā jau nolēmts, tad šajā grozījumā mēs sagatavosim izvērtējumu līdz 19. gada beigām. Arī tas uh, viss notiek atbilstoši plānam. Vēl gribētu pieminēt nepsī jautājumu. Un lai arī mēs ļoti augstu vērtējam daudzus no ēnu referentiem, maketājus kundas ierosinātiem grozījumus, tos grozījumus augstu vērtējam, bet vienā no tiem ir pieminētas puses nepsī līgumā, ka tās ir atbrīvotas no zināmām direktīvas daļām. Juridiski es nezinu, kā tas būtu iespējams. Tam būtu nepieciešams kas vairāk, ne tikai grozījums, lūdzu paturiet to prātā, bet sociālo partneru līgumu uzskaitīšana un labākas pozīcijas piešķiršanu sociālajiem partneriem un šiem līgumiem ir ļoti interesants priekšlikums. Mēs atbalstām šīs vienošanās, mēs zinām, ka direktīvas īstenošana ir tā lieta, kas ir visbūtiskākā, te ir nepieciešama sadarbības starp sociālajiem partneriem un uzņēmumiem, un tādēļ arī nepsī vienošanās ir tik būtiska. Bet tātad eh, mums ir eh, bažas par eh, to, vai groz, šāds grozījums būtu juridiski iespējams. Mums vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem ar visām definīcijām. Ja mēs citējam kādas citotoksiskās narkotikas, tad mums ir jābūt pilnīgai skaidrībai, par ko ir runa. Jo jebkāda viela vai jebkāda definīcija, kas tiek iekļauta direktīvā, paredz tiešas aizstāšanas uh, pienākumu darba devējiem. Tieši tādēļ ir jābūt pilnīgai skaidrībai, par ko ir runa, ir jābūt zinātniskajam pamatojumam, ir jābūt ļoti precīziem. Tādēļ, ieviešot jaunus jēdzienus direktīvā, mums ir jābūt pārliecinātiem, ka konkrēti zinām, kas tas ir. Jo nav nekādas izvērtēšanas. Ja tehniski tas iespējams, tas nozīmē automātisku aizstāšanu. Tam, protams, būtu var tieši ietekme uz uh, darbu slimnīcās un tā tālāk. Ja mēs gluži vienkārši pieminam kaut kādu zāļu nosaukumus direktīvā. Bet visādi citādi diskusija ir bijusi ļoti skaidra. Komisija nolēma, ka uh, Mums nav pietiekami liels juridiskās noteiktības, lai to iekļaut priekšlikumā, tāpat arī nav piekrišanas sociālajiem partneriem, tādēļ to mēs neierosinājām. Bet, protams, mēs turpināsim sekot diskusijām šeit, turpināsim sekot diskusijām ar padomi un uh, esam gatavi palīdzēt jums procesām. Tas arī viss no manas puses, un esmu gatavs atbildēt arī vēl uz citiem jautājumiem, ja nepieciešams. Paldies! Paldies! Rolāni kungs, vai jums būtu vēl kas piebilstams? Rapi, Jā, pavisam ātri. Es domāju, ka mums pat labāk daudz dūžu rokā. Es domāju, pirmais dūzis, mēs jau pat dzirdējām, ir tas, ka visiem ir vienāds ieskats par to, cik svarīgs ir šis temats un ka būtībā ir jānosaka kaut kas, kas ir svarīgs gan darba ņēmējiem, gan arī uzņēmumiem. Otrais elements, ko vēlos piebilst, Mēs tiešām vēlamies panākt šo harmonizāciju, šos tiesību aktus, lai izvārst, iz, izvairītos no tā, ka ekonomiskie kropļojumi netiek panākt e, uz cilvēku veselības rēķina. Mēs jau pirmajā darba periodā uh, iestrādājām mazovidēju uzņēmumu reālo situāciju, ne tā ziņā, kā mazovidēju uzņēmumu darba ņēmējiem nebūtu jānodrošina tā pati aizsardzība darbā kā lielo uzņēmumu darba ņēmējiem, bet ka ir jāparedz tāda iespēju pielāgoties prasībām runājot par dīzeli. Skaidrs, ka debats par dīzeli nebeigsies tagad šajā telpā. Šīs debats vēl turpināsies, taču katrā ziņā skaidrs, ka izējas punkts nav nulle, jau šis tas ir panākts arī tiesību aktos, piemēram, Vācijā, Austrijā. Un te var arī padomāt par to, kas pat labā notiek Nīderlandē. Katrā ziņā visiem ir zināms, ka dīzeļu izplūdes gāzu bīstamība ir fakts. Tā tad jāstrādā pamatojas uz šo faktu. Vēl viena lieta, ko vēlos uzsvērt, jūs runājāt par vienošanos par psi, tā es koncerto pieminēju, cik svarīga ir uzņēmumu un nozarē strādājošo institīva. Es domāju, psi ir ļoti labs piemērs. Tas jāuzskata par uzņēmumu korporatīvo atbildību, kā sociālie partneri vēlas vadīt procesu vēl pirms tiek izstrādā tiesību akti. Taču katrā ziņā uzņēmums sociālās atbildības vienošanās, protams, nekād nevar būt uh, aizstāt eh, tiesību aktu īstenošanu. Skaidrs, ka ši, tie var izvērtēt tiesību aktus, tie var ļaut nozarē strādājušiem eh, panākt, prasīt to labāk, taču katrā ziņā šādas vienošanās nav uzskatāmas par aizstājēju tiesību aktiem, kas ir jāizteno. Katrā ziņā ar nepacietību gaidu, kad turpināsim darbu, ko esam sākuši strādājot pie pirmā darba perioda katrā ziņā. Uh, noskaņa ir tāda pati kā toreiz, taču mēs jau šo tā esam panākuši. Mums ir papildu pieredze iegūta, kas nepārprotam ļaus mums kļūt vēl efektīvākiem, rodot plašākus kompromisus, kas mums ļaus doties tālāk trialogā un vēl ātrāk pāriet uz pie trešā un ceturtā darba posma. Paldies! Thank you. Paldies, Rolāna kungs! Paldies visiem, kas iesaistījās diskusijā. Manuprāt, tā bija pavisam skaidra. Ja runājam par laika uh, grafiku, ir skaidrība. Mums ir jādomā par to, kā glābt cilvēku dzīvības, bet arī ir skaidrs, ka uh, mums no Eiropas Savienības puses ir iespēja pieņemt lēmumu par priekšlikumiem un kā pieminēja arī Olsona kungs. Mm, tad tas būs jau 2019. gada sākumā. Ja mums izdosies panākt rezultātu līdz 2019. gada sākumam, tā ir iespēja pierādīt balsotājiem un eiropiešiem, ka esam politisks spēks, kas spēj pieņemt lēmumus, kas sniedz labumu parastajiem cilvēkiem un tas būtu tāds ļoti labs eh, pēdējais uh, paziņojums, vēstījums pēc um, svarīga darba. Balsojums uh, komitejā ir paredzēts 21. un 22. februārī. Noslēgsim šo punktu un pievērsīsimies nākamajam punktam. Tas ir priekšlikums padomas ieteikumam par Eiropas satvera kvalitatīvai un rezultatīvai māceklībai. Tagad došu vārdu pati sev. Jā, pārbaudu, vai man vajadzētu sākt. Jā. Atcerēsieties, ka 5. oktobrī komisija publicēja priekšlikumu padomis ieteikumam par Eiropas satvaru kvalitatīvai un rezultatīvai māceklībai. Tas sakoja 2016. gada jauno prasmi darba kārtībā Eiropā. Mērķis ir nodrošināt saskaņotu satvaru māceklībām, balstoties uz vienotu izpratni par to, kas nosaka kvalitāti un efektivitāti. Tādēļ ieteikumā ir iekļauti kritēriji mācību un darba apstākļiem, un šie kritēriji eh, būtu šādi. Parakstīts līgums, mācību rezultāti, pedagoģiskais atbalsts, um, darba vietas komponente, samaksa un vai atlīdzība, sociālā aizsardzība un darba, veselības un drošības nosacījumi. Un nu, šajā padomas ieteikumā ir aptverti arī daži kritēriji satvaru nosacījumiem, tā skaitā regulatorais ietvers, sociālo partneru iesaiste, uzņēmuma atbalsts, um, elastīgums, mobilitāte, uh, konsultācijas par karjeru un kvalitātes nodrošināšanu. Mums ir arī pāris līdz pāris atbalstītāji šim padoms ieteikumam un redzu, ka Čāba Sagors bija šodien sanāksmē, došu vārdu jums. Paldies! Labi izveidotas māceklības sistēmas sniedz labumu vairākām iesaistītiem pusēm. Tas ļauj sagatavot jaunus cilvēkus darba tirgus prasībām un atvieglo pārēju no izglītības uz darba vietu. Otrakārt, tie rada vērtību darba devējiem. Tiek nodrošināti darba ņēmēji ar prasmēm, kas vajadzīgi darba vietā. Un arī no vispārējās sociālās perspektīvas efektīva māceklība noved pie vairākiem labumiem darba tirgumu Ir svarīgi pieminēt, ka valstis, kurās pastāv sanas un labi izveidotas māceklības tradīcijas, ir tās valstis, kuras ir visnoturīgākās ekonomiskas krīzes gadījumā. Un tieši tādēļ mēs atbalstam šo priešlikumu stiprināt māceklības sistēmas Eiropā un mēs atbalstam padomas ieteikumu. Es domāju, ka parlamentā esam uh, sākuši labu darbu, sekretariāts ir sagatavojis labu pārskatu par vissvarīgākajiem jautājumiem, kas jārisina, lai veidotu vienotu izpratni par to, ko nozīmē kvalitatīva māceklība Eiropā. Uh, priekšlikumā gribētu izsvērt, uzsvērt pāris lietas. Pirmkārt, ir jāstiprina sadarbība starp visām iesaistītajām pusēm, Eiropā, lai būtu laba uzraudzības sistēma, lai būtu iespēja novērst ļaunprātīgu izmantošanu, kas var atstāt negatīvu ietekmi par to, kā tiek uztverta māceklība kopumā. Ir jāatver māceklības iespējas visām vecuma grupām un arī citām mazais sargātām cilvēku kategorijām. Ir jāveicina darba devēju vēlme a, palielināt māceklību skaita, skaitu. Un, esmu piedāvājis vairākus grozojumus, lai uzlabotu tekstu. Par spīti tam, ka dažās dalībvalstīs jau ir labi izveidotas māceklību schēmas, bet uh, dati parāda, ka ir ļoti liels atšķirības starp valstīm. Saskaņā ar nesenāko Eirobarometra pētījumu par šo tēmu, tad dalības apjoms māceklībā ir, sakot, no 5% Bulgārijā līdz 53% Austrijā. Uh, ar 13% dalību māceklības schēmās. Mana valsts ir šī saraksta apakšgalā. Ar šo priekšlikumu mums vajadzētu nodrošināt to, ka mazāk pārstāvētās valstis saņemt atbalstu sistēmu stiprināšanai. Otrakārt, mums ir jāsniedz atbalsts, lai nodrošinātu māceklības schēmu veiksmīgumu ir nepieciešama darba devēja iesaiste, jo īpaši MVU. Tomēr tas arī ir patiesi izaicinājums. Pētījumi pierāda, ka MVU parasti nav tik gatavi uzņemt mācekļus. Tādēļ ir jāiesaido patiesi atbalsta pasākumi, lai cilvēkiem būtu labāka izpratne par labumu, ko var sniegt māceklība. Vajadzētu piedāvāt finansiālu, nefinanciālu atbalstu MVU, lai veicinātu māceklības un arī jāsamazina uh, birokrātiskais sloks. Ir um, labāk uh, jāveic monitorings, lai izvērtātu, kāda ir, kāda ir māceklību rezultāti. Un ceturtkārt, vēl viens svarīgs punkts būtu veicināt māceklības programmas, kas iekļautu arī cilvēkus, kuriem ir problēma, mā, grūtības mācībās vai eh, sociālas problēmas. Mums jau ir vairāki labi piemēri Vācijā un Austrijās, Austrijā, kur ir zināmas prasības māceklībām, lai iekļaut arī cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Mums vajadzētu sakot šiem labajiem piemēriem. Ah, es eh, ceru uz veiksmīgu sadarbību ar referenti, referentiem turpmāk strādājot pie šī faila. Paldies! Thank you, Mr. Sobol. Paldies, eh, Savārkungs. Eh, tagad došu vārdu S&D grupas eh, pārstāvim Lopes kungam. Liels paldies! No sākumā vēlos atvainoties. Tātad mm, nebija iespējams būt šeit. Lopes kungam tomēr Mēs eh, diskutējām eh, par svarīgākajiem eh, punktiem šajā ziņojumā. Un, mūsuprāt, pirmkārt ir ļoti pozitīvi tas, ka Komiteja rēģē uz komisijas priekšlikumu un cenšas dot ieguldījumu, lai uzlabotu mūsu darba tirgus neaizsargātās daļas. Nu, kad uh, cilvēki uh, pāriet no māceklības uz darba tirgu, mēs vēlamies panākt, lai māceklības būtu augstā līmenī, lai iespējas būtu labas. Un līdz ar to ir uh, svarīgi uzlabot uh, piedāvājumu, lai mēs varētu sniegt uh, labākas kvalitātes apmācību jauniem cilvēkiem, un tādā veidā arī viņiem būtu labāks izredzes. Un, eh, protams, eh, ka eh, tas dos labumu arī uzņēmumiem, tāpēc, ka viņiem būs labāk apmācīti darbinieki. Un viņi varēs dot labu ieguldījumu darba tirgu gan arī tādā plašākā nozīmē. Un ir arī vairākas tādas vispārīgas rekomendācijas, kuras mēs varētu veikt eh, no sākuma, mēs vēlētos, eh, lai būtu konkrētāka priekšlikuma attiecībā uz eh, to, kā rekomendācija ir iespējams īstenot. Un mēs arī vēlētos zināt tieši kādi instrumenti būs rekomendēti no komisijas puses, ko mēs varēsim izmantot. ir rekomendācija, kas balstās uz 153 un 166 Eh, kuru nosacījums ir eh, direktīva kā pamats un eh, tad arī juridiskais pamats, kas sniegs alternatīvu citiem instrumentiem. Un pēdējo divu, trīs gadu laikā ir parādījušās daudzas rekomendācijas no komisijas puses mm, par ļoti daudziem dažādiem jautājumiem, dažādās politikas jomās, kas ir jārisina. Un tie ir jautājumi, kas e, tika pareizi noteikts kā prioritāts, lai cīnītos ar ilgtermiņu bezdarbu. Eiropas e, Savienības e, tiesa ir pieņēmusi vairākus spriedumus, un vairāk no tiem ir būtiski māceklībai un apmācībai. Un ir jāņem vērā arī daži spriedumi saistībā ar darbiniekiem un darbiniekiem Līdz ar to tam ir arī e, nozīme uz viņu praktisko statusu. Viņiem ir jābūt e, drošības e, līmenim, tātad viņu apmācības gaidā. Un tad ir arī jautājums par subsidiaritāti, kas ir svarīgs visos šajos tekstos un kas ir svarīgs kā fundamentāls Eiropas Savienības likumdošanas princips. Un mums arī vajadzētu garantēt to, lai Eh, mēs eh, līgumu ietveros eh, varētu veikt regulāciju. Mums nevajadzētu nespēt izdarīt lietas, ko mēs varam darīt juridiski. Un ir jāizmanto visi pieejamie mm, likumdošanas kanāli tādā veidā. Un vēlētos arī ieteikt, jo sevišķi saistībā ar komisiju Eh, ka eh, pastāv eh, šī kvalitātes zīme apmācības periodiem. Es vēlētos no komisijas dzirdēt, ko mēs šeit esam iemācījušies. Kas ir strādājis labi, kas mazāk labi, un kā to uzlabot. Un, ja mums būs attiecīgi instrumenti, mēs varēsim tos regulāri izmantot un garantēt, ka tie dar savam mērķim un sniedz pozitīvus rezultātus. Un eh, tad, kas attiecās uz sociālā pīlāra īstenošanu, eh, tad eh, zināt, ka mēs ļoti atbalstām sociālo pīlāru, visu to, ko tas pārstāv, un tāpēc mēs esam satraukti par to, ka finansiālie un pārvaldības instrumenti, tiem ir jābūt labi izstrādātiem mēs nevēlamies, lai būtu vesels saraksts ar rekomendācijām. Ir eh, principi, kas var arī eh, nepanākt eh, nosprāstos mērķus. Paldies, un tagad vārds, tagad vārds Trepēzos kundzei. Lūdzu. Paldies priekšsādātājiem, paldies referentam. Ān referentam, es viņam varu pievienoties zināmā mērā. Uh, uh, varam teikt, ka jauniešu bezdarbs uh, visdamākais ir tajās dalību valstīs Eiropā, kur ir pieejams māceklības programmas, jo tika pieminētas tādas valsts kā Vācija, Austrija, Dānija. Es nezinu, cik pamatoti ir mēģināt uh, eksportēt šo modeli, lai panāktu labākus rezultātus asociamajās krīzes uh, valstīs. Uh, bet šos mēģinājumus šādu pieejas noteikti varētu atbalstīt. Bet nav īsti skaidrs, kā Eiropa vēlas panākt šo mērķi, sasniegt šo mērķi, jo ar padomus ieteikumu varbūt tas nav īsti iespējams, un arī par to, cik ekonomiski pamatoti tas būtu. Te ir teikts, ka Šos māceklības modeļus var izmantot, no labumu var gūt gan uh, darba devēji, gan uh, darba ņēmēji. Tas arī labs uh, mācību modelis. Tas, protams, izskan ļoti labi, bet uh, uh, ir uh, jādomā par um, to, kādā apjomā to var, piemēram, ir vienkāršākas procesi, profesijas, ir arī ar izaicinājumiem bagātākas profesijas, nedomāts, tas būtu īstenojami. Tik jau pieminēti uh, um, labi piemēri no vairākām valstīm. Uh, piemēram, ir modelis ar uh, trīs līmeņiem. Uh, ir uh, māceklības, kur darba ņēmējs pieņem personu, viņi apmāca šo personu un kas beigās uh, tad var rezultēties darba vietā. Ir otrs līmenis, uh, ir. Uh, darf aber als Geselle in Deutschland noch kein eigenes. Uh, ir profesiju mācekļi, tad amatnieku mācības. Tas nozīmē, ka uzņēmums var pārņemt zināmas izglītības izmaksas, kas ir radušās apmācāmajiem. Un, uh, tas nozīmē, ka kaut kad pēc kaut kāda gada tiek garantētas darba iespējas uzņēmumam. Uh, Un tas ir diezgan, un tad pēc tam ir iespējams saņemt arī kompensāciju uzņēmumam par uh, sniegto atbalstu. Tas, protams, ir ļoti pievilcīgs uh, modelis uzņēmumiem, bet uh, bieži vien tad rodas problēmas. Ir samazināts atbalsts uzņēmumiem, un tad viņiem vairs nav izdevīgi uzņemties šādas saistības ar uh, apmācību izmaksu sekšanu. Un pastāv arī risks, kas jau tika pieminēts. Uh, bet uh, nepietiek ar gluži vienkārši labiem nodomiem. Mums jādomā par risinājumu, kur uzņēmumi varētu piedalīties schēmās brīvprātīgi, uh, kur dalībvalstīm tiek paredzēts pietiekami liels manevra iespējas, lai viņas varētu veidot īpaši pielāgotas programmas savam vajadzībām, lai tas nenovestu pie darba tirgus kropļojumiem, piemēram. Mēs domājam, ka darba tirgus ir uh, nacionālā kompetence, tā tam vajadzētu tā arī palikt, un nekādas novirz, novirzes vai atkāpšanās no tā mēs nevarētu atbi, atbalstīt. Un tādēļ mēs um, uzstājam uz to, ka tam, šīm schēmām tam visam vajadzētu būt uh, brīvprātīgam. Ja tas tiks ņemts vērā, tad esmu gatava atbalstīt ieteikumu priekšlikumu. Paldies! Like give... Paldies, un tagad dalētu, vēlētos dot vārdu Aldas pārstāvim, tomēr nevienu neredzu. Tātad nav arī neviena aizstājēja. Un tagad vārds eh, Taņai Gonzālesai Peņas no uh, eh, GOE NGL. Lūdzu, jums tiek dots vārds. Paldies! No sākuma es eh, vēlētos pateikties uh, referentam par veikto uh, darbu pie šī mutiskā jautājuma un pie šī priešakuma. Mēs uh, lielā mērā jums varam piekrist attiecībā uz padomas jautājumu un Eh, mēs arī vēlamies turpināt strādāt pie šī Eiropas ietvara kvalitātei un māceklībai. Un eh, viena lieta ir eh, ļoti interesanta - tas, kā jauni cilvēki, kuri cieš no sliktiem darba apstākļiem, viņiem ir nepieciešams kaut kāds aizsardzības ietvers. Māceklībām un līgumiem, lai E, šie e, te e, līgumi gal galā pārvērstos par stabiliem darba līgumiem. Un tādā veidā vajadzētu pārveidot izglītības sistēmu. Mēs saprotam, ka māceklību sistēmām ir jākļūst par galējo mērķi nodarbinātībai. Un patiesībā tās, ka šie jaunieši nokļūst darba tirgū, tas ir, tam ir jābūt galvenajam mērķim. Eh, vairākās eh, eh, valstīs ir šādi līgumi uz diviem gadiem, tomēr ņemot vērā to, ka ir bijušas vairākas struktūrālas reformas darba tirgos vairākās valstīs, šobrīd ir atvērtas durvis tam, lai māceklības izbeigtu. Un tas, kas ir šobrīd, ir tas, ka jauni cilvēki šādās pozīcijās tiek slikti apmaksāti. tiek atbalstīti augstas kvalitātes standārti māceklībām, lai cilvēki, kuriem ir šīs pozīcijas, gal galā varētu panākt to, ka viņiem ir laba darba vieta. Un eh, tās eh, tiek eh, uzskatīts par veidu, kā palīdzēt šiem cilvēkiem vairākās valstīs, Vācijā, Nīderlandē. Ir bijis šie zināmi panākumi tomēr Spānijā un Itālijā. Bieži vien šie pasākumi nenoved pie tā, ka cilvēki iegūst darba vietas. Drīzāk Eh, šie eh, cilvēki eh, tiek noturēti šajās ļoti nestabilajās darba vietās, māceklībās, un viņi gal galā neiegūst stabilu darba līgumu. Un mūsuprāt, šim parlamenta priekšlikumam vajadzētu to visu ņemt vērā, lai mēs varētu panākt labu kvalitatīvu ietvaru Eiropas māceklībām, lai būtu rakstisks līgums un būtu arī sadarbība ar izglītības iestādēm un būtu arī at atbilstīgs atāgojums attiecībā uz eh, finansējumu. Mūsuprāt, eh, šis ietvars varētu būt veiksmīgs nākamo gadu laikā, eh, tomēr eh, ir jāņem vērā, kas ir vajadzīgs darba tirgu, ir jābūt adekvātām finansējumam, lai programmas darboties, lai nebūtu tā, ka jauni cilvēki gal galā tiek eksploatēti. Un tad visbeidzot attiecībā uz izvērtējumu un galējiem mērķiem, mūsuprāt, šajā ietvarā vajadzētu iekļaut nepieciešamās atsauces uz kara zonā, vajadzētu Uh, nodrošināt uh, arī uh, to, lai cilvēki ar invaliditāti tiktu ņemti vērā arī dažādas izvē, izvērtēšanas programmas ir jāņem vērā, eh, kuru mērķis ir izvērtēt eh, māceklības eh, programmas, un jā, mums ir jāgarantē, lai darba tirgus ņem to visu vērā, tad šajā rezolūcijā ir jāsaka, ka šim te ietveram ir jābūt pozitīvam iznākumam, un tam nevajadzētu noturēt jaunus cilvēkus tādās pozīcijās, kur viņi tiek eksploatēti. Paldies! Un e, tagad vārds e, Tērēta Dankai no e, Zaļajiem. Paldies! E, m, mm, e, diemžēl es e, nevarēju izsekot diskusijas sākumam, tomēr es e, paudīšu savu pozīciju attiecībā e, uz ieteikumiem par Eiropas satveru kvalitatīvai un rezultatīvai māceklībai. Manuprāt, e, tas, e, ka mēs ieviešam kaut ko tādu, kas e, kļūtu par atsauces e, punktu dalībvalstīm. E, Eh, manuprāt, eh, tas ir ārkārtīgi svarīgi, eh, tāpēc, ka pēdējos gados esam novērojuši to, ka ir liela daudzveidība starp dalībvalstīm un nav sarežģīti tikai mācekļiem pārvietoties no vienas dalībvalsts uz otru, ja viņi vēlas iegūt pārobežu pieredzi, bet dažkārt ir arī ļoti sarežģīti patiesībā salīdzināt dažādas māceklības un dažās eh, valstīs eh, eh, pastāv eksploatācija saistībā ar jauniem cilvēkiem, un dažkārt par māceklībām tiek sauktas lietas, kas nav māceklības. Un, manuprāt, eh, tas, eh, ka ir kvalitātes ietvers, ir ļoti svarīgi. Un ir jābūt konkrētiem standartiem, ko ievēro visas dalībvalsts saistībā ar māceklībai. Un es uzskatu, ka atalgojumam šeit ir liela loma. Eh, es domāju, ka māceklībām ir jābūt apmaksātām, tur vajadzētu būt juridiski saistošam līgumam. Nevajadzētu būt tā, ka māceklību mērķis ir vienkārši iegūt lētu darba spēku, bet tām vajadzētu būt būt eh, tādam, eh, tādai kā eh, pieredzēji jauniem cilvēkiem, un tas ir liels izaicinājums Eiropas Savienībā šobrīd. Mums vajadzētu garantēt to, ka akadēmiskā izglītība un māceklība nu, tiek nolicis vienā līmenī, jo dažkārt uh, Um, tiek uzskatīts uh, uh, dažās dalībvalstīs, ka akadēmiska izglītība ir vērtīgāka. Es domāju, ka mums vajadzētu uh, padarīt māceklības populārāks, lai šis līmenis būtu vienāds. Un tad kāda lieta, ko minēja vairāki kolēģi, es uzskatu, ka uzņēmē darbības sektoram šeit ir liela loma, tāpēc, ka jautājums par to, vai Eiropas Savienība kā tirgus būs veiksmīga nākotnē, ir atkarīgs no tā, cik labi kvalificēti kāds eh, būs mūsu eh, darba spēks un cik tas būs orientēts uz nākotni, pārāk bieži uzņēmēji eh, neuzņemas šo te um, atbildību, ka ir jāveic investīcijas, lai garantētu to, ka arī nākotnē būtu kvalificēts darba spēks. Un tas, ka tiek investēts kvalitatīvās māceklībās, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Uh, viņai vajadzētu uzņemties lielāku atbildību, un, manuprāt, tāpēc eh, ir eh, svarīgi arī skaidri pateikt, eh, ka šeit ir loma uzņēmējiem. Pat tad, ja tas maksā vairāk, galu galā tā ir labi investēta nauda, tāpēc, ka tā nākotnē atmaksāsies. Paldies! Thank you! Paldies! Neviens FDD nepārstāv, vismaz manā sarakstā neviens tās nav iekļauts, arī NF neviens nepārstāv, ne? Varbūt kāds no nodarbinātības ģenerāldirektorāta ir klāt. Jā, lūdzu. Dāna Bahma, lūdzu vārds jums. Thank you very much. Lielas paldies. Mēs augstu vērtējam Eiropas parlamenta viedokli par šo institīvu. Varbūt es no savas puses tikai uzsvēršu to, ka šī iniciatīva ir ļoti pozitīva attiecībā uz atgrieznisko saiti, ko esam saņēmuši no sociālajiem partneriem. Jūs jau zināt, ka sociālajie partneri, gan arotbiedrības, gan uh, darba devēji nākuši klērā paziņojumu, kad mēs gatavojam savu priekšlikumu, ka viņi augsts vērtošos ir, es nevis, bet katrā ziņā viņi tiešām gaidīja no Eiropas komisijas šādu veidu priekšlikumu. Un, protams, tagad gaidāms arī sarunas, kas turpināsies padome. Vēlos uzsvērt, ka šī iniciatīva pamatojas uz to plašo darbu, ko esam īstenoši Eiropas uh, māceklības uh, alianses kontekstā, Tā ir iesaistīto pušu virzīta institīva, no, tur cilvēki no dalību valstīm, sociālo partneru pārstāvi, no dažādām arodu kamerām un arī paši mācekļi ir darbojušies aktīvi. Mēs esam izveidojuši Eiropas eh, māceklības eh, platformu, lai viņi varētu nākt, nākt klajā ar savajām vispārējām ievirzēm ieteikumiem, lai viņu tiesības tiktu veicināts. Uh, Daži vārdi par pašu priekšlikumu. Mēs centāmies paskatīties uz div, divos līmeņos uz iesaisti. Mēs noteicām pirmo kritēriju kopumu, tas eh, fokusējas uz pašu māceklības schēmu, tātad no mācekļa viedokļa, kāda ir labuma, kādiem noteikumiem ir jābūt, lai šī māceklības pieredze būtu veiksmīga, un šeit mēs ļoti uh, Mm, sīki pētām pašu mācību komponentu un arī pašu eh, sadarbību, kas paredz eh, ciešu sadarbību starp uzņēmumiem, eh, darba vidi un konkrēto arodu skolu, kurā šis māceks mācās. Jābūt apusējai uzraudzībai, tātad no abām pusēm, lai nodrošinātu, ka māceklis rezultātā saņem to, ko mēs devējam par sabalansētām. Sabalansētiem prasmju labumiem tas attiec gan uz pašu arodu apgavu, gan arī uz prasmījumus iestarp tirgu. Te mēs runājam par sociālo aizsardzību, arī par kompensāciju vai atalgojumu, drošības un veselības noteikumiem darba vidē tie ir jānodrošina saskaņā ar nacionālajiem standartiem un tiesību aktiem. Otrs kriterija kopums ir saistīts ar ietvaru noteikumu, jo māceklība nepastāv vakumā, tā ir daļa no plašākas profesionālās sistēmas. Mēs uzskatām, ka lai māceklība būtu veiksmīga, lai tas būtu ceļš tālāk uz veiksmīgu karjeru, tad jābūt sistēmiskam ietveram, kas pārēdz skaidrreglējušo ietvaru, kas no pašsākuma jau definē dažādu iesaistīto pušu tiesības un pienākums. Mēs arī paredzām ciešu iesaisti sociālajiem partneriem, lai viņi izstrādā un īsteno māceklības ietvers. Un arī daži runātāji jau pieminēja Arī mums tas ir ļoti svarīgi, lai tiktu atzīta mācekļu pieredze, kā e, lieliska studiju pieredze, kas tiek atzīta starptautiskajos kvalifikāciju ietvaros un kas e, paredz arī iespēju tiklāt e, piekļūt tālāk augsta līmeņa programmām un arī veicina karjerā izaugsmi. Vēl viena lieta Ļoti svarīgs aspekts šajā priekšlikumā ir saistīts ar sistēmiskiem noteikumiem, proti ir paredzēts atbalstam ir jābūt pieejamam vai nu, nu finansiāli vai citā formā īpaši mazajiem vidējiem uzņēmumiem, lai tie varētu sniegt augsta līmeņa mm, māceklības vidi darba vietā. Jūs arī redzēsiet, komisijas priekšlikumā ir rekomendācijas dalībvalstīm attiecībā uz e, īstenošanas turpināšanu nacionāla līmenī, jo mēs tiešām redzam, ka būtu viegli panākt politisko vienošanos par rekomendāciju tekstu, taču ir vēl jau svarīgāk, lai šim politiskajam, šai politiskajai vienošanās uh, idejai turpinā um, sekot īstenošanas dalībvalstīm. Tad arī jautājums, uh, kā veidot māceklības atbalsta pakalpojumus. Mēs eh, pievērsīsimies šim jautājumam profesionālās izglītības nedēļas eh, ietvaros Vīnē novembrī. Tātad eh, esam jūs rīcībā, lai sniegtu tālāk informāciju, ja tā nepieciešama. Paldies! Liels paldies, ka esat mūsu viešņa un ka pastāstījāt mums par jūsu skatījumu. Darba grafiks. Ceturtdien šonedēļ, ja, nemain, ja nemaldos, jā, tāds ir grozījumi iesniegšanas termiņš 25. janvārs pulksten 12. Un nodarbinātības komitejā dokuments tiks pieņemts 27. februārī un tad plenārsēdē marta plenārsēdes laikā. Tad mēs dodamies tālāk pie nākošā darba kārtības punkta. Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretāciju un īstenošanu. With... Mums ir problēma ar to, ka Makintāras kundze, kas ir referente šajā jautājumā, tagad strādā citā komitejā. Viņa tur ir pat laban aizņemta. To... Es domāju, ka mēs nevaram tūlīt pārējāt pie nākošā darba kārtības punkta, jo tā ir es ekspertu vietām izvirzīto kandidātu uzklausīšanu, daži no viņiem nav klāt. Nu, varbūt tad mēs dosim vārdu ēnu referentiem un tad Makintāras kundzei. Vai viņa steidza šurp? Viņa te būšot pēc desmit minūtēm. Nu, labi, mēs esam uh, apsteiguši savu darbam paredzēto laiku, bet šķiet, ka mēs nevaram tagad eh, izsludināt pauzi. Uh, komitejas sanāksmes vidū, jo ja, tad mēs zaudēsim citus deputātus. Tā tad es ierosinu rīkoties šādi. Piezvaniet Makintārs kundzei, cerams, ka viņa drīzumā te ieradīsies, un kamēr mēs viņu gaidām, mēs tad varētu uzklausīt pāris ēnu referentus. Pirmais ēnu referents, kas izteiksies, ir par iestāžu nolīgumu, par labāku likumdošanas procesu interpretāciju un īstenošanu, būs Sanders Kunze. Lūdzu, Sandra Kunze. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsādātāji. Es ceru, ka referente gūs visu informāciju un visus mūsu komentārus par viņas izstrādāto atzinumu Es jau tagad varu viņai pateikties par viņas atzinumu projektu. Manā skatījumā tas ir ļoti labs pamats mūsu grupas darbam. Mēs iesniegsim grozījums, lai precizētu tekstu dažos punktos, kurus tagad izklāstīšu. Nu, es saku, varbūt manā rīcībā tagad ir e, vairāk laika, ja jau mēs esam apsteiguši savam darbam paredzēto grafiku un daudzi nav klāt. Runājot par Makitāžas atzinumu projektu pirmo punktu, manā skatījumā ir svarīgi paplašināt novatorisko elementu spektru. Tie ir minēti kā tādi advancēti. Viņi uzskaita vairākus tādus. Atzinuma projekts koncentrējas galvenokārt uz vienkāršošanu noteikumu ziņā un lai tiktu samazināts ar administratīvais loks, īpaši maziem vidiem uzņēmumiem. Uh, Tas nepārprotami ir būtiski, tā ir uzskatām par prioritāti. Un tomēr likumdošana nevar aprobežoties ar to vien. Es domāju, šeit mums ir arī jārūpējas par to, lai tiktu uzlabotas likumdošanas procedūras. Manā skatījumā ir arī jāpanāk iestāžu sadarbošanās dziļākā līmenī un jāstiprina likumdošanas procesa caurskatāmība. Tas jādara, ievērojot subsidiaritātes un proporcionalitātes princips. Tā ir pirmā lieta, ko vēlos sasīt. Otrakārt, runa ir par darbu programmēšanu. Un te es varu sacīt, ka iestāžu nolīgums ierosina būtisku progresu šajā jomā. Un tas padomē un parlamentam piešķirs būtisku lomu darba programmu, komisijas darba programmu izstrādē. Teksts izvirza par prasību ievies plašāku caurskatāmību un ieviesirs lojāls sadarbības pienākumu. Manā skatījumā tas ir svarīgi. Ceturtajā punktā referente atsaucas uz mazo uzņēmumu aktu principu, jādomā vispirms par mazākiem. Es domāju, šeit mums jābūt atklātākiem. Mēs varētu aicināt Eiropas komisiju, padomu parlamentu sistemātiski ieviest mazo vidēju uzņēmumu pārbaudes, ietekmes novērtējumos un visu savu likumdošanas procesu gaitā. Tas ir būtiski maziem vidējiem uzņēmumiem, kas atgādināšu ir 99% no mūsu uzņēmējiem Eiropā. Runājot par ietekmes novērtējumu analīzi kā tādu, es nedomāju, ka ir svarīgi iekšējā regulā noteikt konkrētu īpatsvaru procentu cik parlamentu deputātiem ir jāiesaistās ietekmes, ietekmes novērtējuma analīzē. Es domāju, šeit ir jāparāds daudz lielāka elastība. Runājot par apspriešanos ar sabiedrību un iesaistītajām pusēm. Manā skatījumā šeit ir jāuzsver šī aspekta svarīgums. Tāpat Manā skatījumā ir jāpieprasa, lai iesaistītajām pusēm būtu pieejama apspriešanās visās Eiropas Savienības dalībās valodās. Tagad izteikšos par desmito punktu. Tas attiecas uz mērķu izvirzīšanu attiecībā uz regulējošā sloga samazināšanu. Šeit, es domāju, mēs varētu izteikties precīzāk par aptveru un par noteikumiem. Un noslēgumā es vēlos pieminēt vienu punktu, kas neatainojas atzinuma projektā. Tas ir saistīts ar deleģētajiem aktiem. Es domāju, ir jāuzsver, kā ir jāiesaistē padoms un parlamenta eksperti šo deleģēto aktu izstrādē, lai koplēmumu pieņēmēju vēstījums pamatiesība aktā būtu skaidrāks, nepārprotams. Trūks caurskatāmības šajos deleģētos aktos, tāpēc manā skatījumā ir jāveido deleģēto aktu kopīgais reģistrs. To vēlējos priekšsēdētājs kundze sacīt e, referentē un, protams, būšu gandarīta, priecīga, ja mums būs tālāka viedokļa apmaiņa par šo tekstu. Paldies! Thank you for that. Paldies! Es esmu droši par to, ka jūs tagad pierakstāt šeit sacīto, lai jūs varētu informēt Makintāras kundzes, kad viņa atgriezīsies šajā komitejā. Dod vārdu Angerijas kundzei. Angerijas kundzei, paldies! Mūsu sociāldemokrāta ēna referents eh, Bonifai nevar, diemžēl, būt klāt. Viņš atvainojas, ka tā viņš lūdz nolasīt viņa īso vēstījumu viņa vārdā. Un jums eh, priekšsēdētāju un arī referentēju, viņš sūta sveicienus. Viņš vēlas pateikties referentēju par atzinumu projektu, nav šaubu par to, ka temats ir ļoti svarīgs, ne tikai tā labi, lai labi darbotos mūsu institūcijas un arī darba metodas, kur ietveru strādājumu, bet arī mūsu ikdienas darbā nodarbinātības sociālā lietu jomā. Un kā sociāldemokrātu ēnu referents, viņš, eh, Bonifai kungs, cer, ka būs plašs konsens par šo tematu, jo mērķis par lielāku efektivitātes orskatāmību un godīgu politikas veidotāju veidošanu ir jāsadala visu to interese vidū, kurš interesē pilsoņu eh, intereses. Tātad mērķis nedrīkst būt deregulēšana metodi jāpamato uz to izpratni, ka labi pārdomāt, koordinēt iekļaujošu politikas veidošanu nepārprotami novedīs pie augstākas kvalitātes politikām. Un darba ņēmēju aizsardzībai. Aizsardzība nedrīkst būt atkarīga no uzņēmuma lieluma vai darba ņēmēja apjoma darba nu, nolīguma ilguma vai tam līdzīgi visiem darbņēmējiem jātiek vienādi aizsargātiem. Banifeikungs uzskata, ka problēma ir saistīta ar normālo likumdošanas procesu interpretāciju īpaši eh, padomis pretestības dēļ un daži piemēri, kas ir pieminami, divi būtiski faili, kas mums bija svarīgi un šie faili ar vienu ir bloķēti padomē. Pirmais ir direktīva par dzimumu līdzsvaru padomēs. Tur ir paredzēts, ka 40% neizpild uh, padomju pārstāvjiem jābūt ir uh, tiem, kas uh, citur mazāk pārstāvēta, un arī dažādi jābūt pārstāvētām dažādām reliģijām, seksuālām orientācijām, izcelsmēm un tā tālāk. Es domāju, ka ir svarīgi, lai mēs palīdzētu šiem dokumentiem tikt ārā no padomas koridoriem. Un sociāldemokrāta ēnu referents uzskat, ka šis nodarbinātības komitejas atzinuma projekts varētu kalpot par visas Eiropas aicinājumu izstrādāt efektīvu caurskatām likumdošanas sociālās nodarbinātības politikas jomā. Paldies! Thank you! Paldies! Vai ir kāds, kurš pārstāv ALDE grupu? Nē. Tādā gadījumā došu vārdu Cimers kundzei no GNGL grupas vārds jums. Jā, film, film. Paldies. Uh, jā, sen tika pieteikts, ka nodarbinātības komitejā mēs gatavosim šo ziņojumu par šo tēmu. Un tagad uh, ziņojuma projekts ir iesniegts komitejai, un biju pārsteigta, ka visā tekstā nekur neparādās konkrēta atsauce uz uh, sociālajiem jautājumiem. Protams, ka šajā ziņojumā ir pieminēts iesaistīts arī citas komitejas, bet tas, ka mēs šeit neesam eksplicīti pieminēti, kur mēs runājam par sociālajiem standartiem un darba apstākļiem, ka, mūs, ka mēs te neesam pieminēti. Es gribētu sākt ar desmito punktu, jo te ir skaidri pierādīts, norādīts, ka te ir runa par uh, to, ka darbinieku aiz, aizsardzība, ka tā, tas, tā, tas ir loks, ka tā ir nasta. Tā tas nevar būt. Mēs, mums ir jānorāda, ka labāks regulējums nozīmētu to, ka sociālā aizsardzība tiek mazināta, jo gala beigās tā var radīt papildus slogu. Uh, mums jāiestājas par to, lai tik nodrošināta labāki darba apstākļi, darba aizsardzība un arī tiesība uz informāciju tiek nodrošināta darba ņēmējiem. Labāks regulējums nedrīkst novest pie mazāka aizsardzības lēmeņa nodarb līmeņa nodarbinātājiem. Gribēju arī norādīt, ka 2016. gadā komisija tikai pusē no saviem uh, likumdošanas priešlikumiem ir veikuši ietekmes izvērtējumu. Viņi atsaucās uz um, to, ka ir laika ierobežojums, ka viņiem nepietiek laika, lai to visu izdarītu, bet mums vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem, tam vajadzētu sakot. Uh, mums ir um, um, jāiestājas par to, lai tiktu vē, veikt šādi ietekmes novērtējumi, ietekmi uz sociālajiem jautājumiem, uz vidi. Un mm, jābūt uh, tātad skaidrībai par to visā starpinstitucionālajā saruna procesā. Tātad mēs nedrīkstam pieļaut to, ka uh, šīs iniciatīvas kādā veidā atstāja ēnā sociālo, dažādu sociālo iniciatīvu priekšlikumus. Tas pagaidām viss no manas puses. Es ceru, ka ar grozījumiem mēs spēsim panākt kompromisu un nonākt pie skaidra nodarbinātības komitejas lēmuma. Paldies! Un tagad varam atgriezties pie pirmā vārda runātāja sarakstā. Makintājas kundze referente, viņa, jūs nebijāt klāt, kad mēs sākām diskusiju, bet esmu droša, ka jūs jau ļoti labi zināt visus argumentus. Tagad došu vārdu Makintājas kundzei. Um, par spīti tam, ka divi runātāji jau izteicās par ziņojumu, bet tad iespēja tagad runāt ar jums. Paldies priekšsēdētājs, ļoti atvainojos, ka nebiju Eh, klāt diskusijas sākumā. Es biju šeit pus piecos, kas bija ieplānotais eh, sāraksts, bet es saprotu, ka uh, laiks nevienmēr, laika vienmēr ir iespējams saskaņot, strādājot divās dažādās komitejās. Esmu ļoti priecīga, ka mums ir iespēja runāt par iestie, iestāžu nolīgumu, par labāku likumdošanas procesu. Un es domāju, ka vairākums šīs komitejas locekļu zina, ka uh, Es ļoti iestājos par labāku likumdošanu un arī šajā komitejā mēs negribētu, lai tiktu palaistas garām kādas iespējas starpinstitucionālajā nolīgumā. Ir ļoti svarīgi, lai mēs sagatavotu labus tiesību aktus, kuri sasniedz nosprē, nosprāstos mērķus. Vai nu tā būtu darbinieku veselības aizsardzība, vai runa būtu par labāku un vairāk jaunu darba vietu radīšanu. Manuprāt, likumdošanai ir jābūt pēc iespējas vienkāršākai un pēc iespējas vienkāršāk izpildāmai. Tas nenozīmē, ka mums ir jāizdara kādi kompromisi attiecībā uz standartiem vai prasībām, bet ir jāpadara tiesību akti viegli saprotami un arī viegli izpildāmi. Bieži vien mēs eh, redzam, ka ir kādas neparedzētās sakas. Un bieži vien uh, mūsu iedomātie mērķi gala beigās izrādās kaut kas pavisam pretējs, un mēs par to ne, nebijām paredzējuši. Mēs domājam, ka jaunais iestāžu nolī, līgums sevī ietver vairākus interesantus uh, instrumentus, ko varam izmantot. Jo īpaši es gribēju atsaukties uz ikdējo uh, sloga uh, pētījumu. Galvenajam vēstījumam no mūsu komitejas vajadzētu būt šādam par to, kā mēs gribētu, lai šis ikgadējais pētījums tiktu veikts un īstenots. Mēs gribētu, lai tas tiktu izmantots tāpat kā ikgadējas izaugsmes ziņojums. Mēs, mūsu komiteja, mēs ik gadu reaģējam uz komisijas ziņojumu par to, kā dalībvalstis transponē, īsteno un piemēro Eiropas Savienības likumdošanu. Protams, mūsu komitejas tā uzmanība tiktu pievērsta nodarbinātības tiesību aktiem. Un šis ikgadējais sloga ziņojums būtu lielski iespēja mums un pilsoņiem redzēt Eiropas Savienības likumdošanas pievienoto vērtību un um, redzēt, kur dalību valstis varbūt uh, uh, izmanto iespēju vainot Eiropas Savienību par kādām lietām, par ko Eiropas Savienība nemaz nav atbildīga. Jāsaka, ka man tas ir īpaši jūtīgs jautājums. Es nāku no apvienotās karalistes, un viens no iemesliem, kādēļ apvienotā karaliste nobalsoja par Eiropas Savienības pamešanu, ir tas, ka gadiem ilgi cilvēkam tika norādīts, ka kaut kādas lietas bija Eiropas Savienības regulējums, kaut patiesi tā tas nemaz nebija. Un, uh, Bieži vien ir tā, ka tiesību akts, ko izskatam šeit, gala beigās nonāk pie sava adresāta kāda MVU, un tur tas tiek izskatās pavisam citādāk nekā tika sākotnēji paredzēts. Es te gribētu runāt par Uh, ietekmes izvērtējumu un grozījumiem. Mēs domājam, ka ietekmes izvērtējumu un mūsu pašu grozījumu netiek izmantoti piemā, pienācīgā apjomā. Es zinu, ka daudzi būs diezgan skeptiski noskaņoti par šādu ideju, bet, manuprāt, ir viens būtisks iemesls, kādēļ tie būtu liederīgi. Tie ļauj stiprināt mūsu pozīciju trialogu sarunās. Cik es zinu, tad padome vēl vispār nav veikusi nekādus ietekams izvērtējums. Viņa ļoti kavējās labākas likumdošanas procesa īstenošanā. Ar mūsu pašu ietekams no izvērtējumiem mēs varētu gūt priekšrocību sarunās ar padomu. Padomi, mums nevajadzētu kautrēties un baidīties veikt ietekams izvērtējumu mūsu grozījumiem. Uh, Un nu, tas ir pavisam normāli, ka eksperti veic šādu analīzi, lai varētu risināt problēmas. Un e, viens labs, vēl viens labs elements ir programmēšanas pasākumi mums ir iespēja komisijai atgādināt, ka viņiem ir jārēģē uz mūsu pašinstīvas ziņojumiem. Ir jānodrošina, lai mēs saņemam uh, tādu jēgpilnu atbildi no komisijas un arī, lai tik nodrošināti jēgpilni pēcpasākumi. Uh, jaunajā iestīžu nolīgumā ir atzīta nepieciešamība atbalstīt MVU. Uh, MVU ir mūsu ekonomikas pamats, tie veido 90% no darba vietām Eiropas Savienībā. Ir jāgarantē šie elementi iestāžu nolīgumā, kas palīdzēs maziem vidējiem uzņēmumiem īstenot likumdošanu, tajā pašā laikā turpinot savu pamata darbību. Es varētu turpināt un atsevišķi pieminēt katru no elementiem. Es ar nepacietību gaidu iespēju dzirdēt uh, arī citus viedokļus. Saprotu, ka viedokļu atšķirības pastāv. Uh, un uh, man asistenti ir piefiksējuši līdz šim izskanējušos komentārus, un esmu gatava dzirdēt arī pārējo kolēģu viedokļus. Paldies! Paldies! Kāves Šambonkungs, vai jūs pārstāvat ALDE grupu? Jā, lūdzu, vārds jums. Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētāji. Falida will take care. ALDE ēnu referents ir Kavada kungs. Viņš savā vārdā lūdza man nolasīt šo īso ziņu. Kāvadā kungs vēlas pateikties referentē par ziņojumu projektu, un viņam ir daži jā, papildinājumi, ierosinājumi. Pirmkārt, Uh, iestāžu nolīguma mērķis ir uzlabot uh, un veicināt attiecības starp Eiropas parlamentu, uh, Eiropas Savienības padomu, no Eiropas komite, komisiju. Un arī ikgadējais sloga ziņojums. Tā mērķis ir uh, saprast situācijas, samazināt radīto slogu un uh, tā darba rezultāti ļaus uh, MVU darboties veiksmīgi un veicināt ekonomikas izmaiņas. Otrakārt, uh, programmēšanas pasākumiem ir jābūt precīziem un Eiropas komisijai vajadzētu domāt par kādu likumdošanas priekšlikumu, kas sakotu mūsu pašinstīvas ziņojumam. Treškārt, ideja ir ļoti laba, bet ir jādomā par risinājumiem noteiktajā laika grafikā. Arī caurskatāmība ekspertu iecelšanā ir ļoti svarīgāka. Ceturtkārt, kamēr vien mēs runājam par Eiropas MVU, jāpaturprātā, ka galvenais mērķis ir radīt darba vietas Eiropā. Piekārt. Ir nepieciešami ietekmes izvērtējumi, bet tos vajag darīt tikai tad, ja ir no, pat noteikti kādi laika ierobežojumi. Sestais punkts. Kavada kungs var atbalstīt priekšlikumu, ja tiek veiktas uh, uh, sabiedriskās apspriešanas Un visbeidzot, eh, ka RSB izvērtējumā ir jāiekļauj arī caurskatāmības kritērijas un neatkarības kritērijas. Paldies! Paldies, Čīns Lamberts! No zaļo grupas nav šeit, neviens arī nepārstāv EFTD, arī ENF neviens nepārstāv, pat eh, Evelīna Langa ir pieteikusies runāt. Evelīna Reigner ir pieteikusies runāt. Jā, es gribēju runāt par šo gold plating un par minimālajiem standartiem. Tātad, uh, manuprāt, uh, šī sistēma, kad tiek vainot Eiropas Savienība par lietām, ka tām atbildīgi nav pieņemama. Uh, visi ierosinātie pasākumi, protams, ir ļoti labi pasākumi, bet ir jābūt pilnīgam nošķīrumam starp uh, tā saucamo gold plating, ja tiek uh, eh, pievērotas noteiktas īpašības kaut kam, ar ko tam vispār nekāda no sakara, un minimāliem standartiem. Eh, mums ir jāpieņem likumdošanas priekšlikumi, kas eh, uzlabo darba ņēmēju situāciju, uzlabo darba apstākļus. Viss, par ko mēs runājam šeit, ir minimālie standarti. Un kad valdība pieņem lēmumu īstenot direktīvu, un ja viņi norāda, ka viņi grib augstākus standartus, tad vienmēr nacionālā līmenī ir iespēja to darīt. Pēdējos gados esam redzējuši dažādus tiesas lēmumus, kas ir noteikuši ļoti skaidrs robežas. Mēs runājam vai nu par minimāliem standartiem, vai par maksimālajiem standartiem. Šī ir absolūti fundamentāla tēma mums, kā Eiropas Savienības vienam no likumdevējiem, lai paturētu prātā, kas šajā ziņojumā ir domāts ar labāku likumdošanas procesu. Uh, lai mēs uh, nestrādātu pie lietām, kam nav pamatojuma, kas tikai situācija beigās uh, sarežģītu. Mums ir uh, ļoti daudz dažādu noteikumu, daudz dažādu regulējumu, un bieži vien MVU ir grūti to saprast un īsti īstenot. Uh, ir jāatstāj manevra iespējas nacionālajām uh, valdībām pieņemt savus lēmumus, lai netiktu jaukti minimālie standarti un tā saucamais gold plating. Paldies! Paldies! Arī komisija ir pārstāvēta, varbūt Džons Kungs vai kāds cits vēlas izteikties. Jā, lūdzu, vārds jums un iepazīstiniet ar sevi. Labdien! Uh. Es strādāju Eiropas komisijā, es strādāju pie iestāžu nolīguma īstenošanas. Protams, īstenošanas izvērtēšana jāveic trīspusējā uh, sarunā, bet man būtu divi tehniski komentāri. Es gribēju atsaukties uz tehnisko izvērtēšanas sanāksmi, kas notika 12. Uh, decembrī. Uh, kad uh, visas puses tikās, tika apspriests, uh, kāds progress ir panākts labāks likumdošanas procesā. Un otrkārt mēs runājam par to arī 24. oktobrī sanāksmē. Mums bija šis ikgadējais sloga ziņojums. Un, un, un, pa, par to jau tas jau ir izdarīts. Es atcaucos uz astoto punktu. Un tāpat arī eh, tika pie, šajā sanāksmē runāts par deleģēto aktu sarakstu un tika norādīts, ka tas ir lielisks iestāžu sadarbības piemērs un darba rezultāts. Paldies. Tas arī viss. Thank you for that. Paldies un laika grafiks šim ziņojumam ir sekojošs. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 29. janvāris, pusdienlaiks. Tātad eh, pieņemšana eh, šajā eh, komitejā 21. 22. marts un pieņemšana līdz komitejā 27. martā. Vai jums vēl ir kas eh, sakāms, eh, Makintājas kundze? Jums ir tavs vārds. Paldies! Jā. Eh, liels paldies! Es tikai vēlējos teikt, ka es pilnībā piekrītu, ja jūs dzirdētu mani izsakoties par mutagēnu direktīvu, tad es teiktu, ka dalībvalsts iet tālāk un mums nevajadzētu teikt neiet tālāk ja mēs vēlamies panākt labākos iespējamos standārtus, tomēr es eh, par to šeit nerunāju. Es eh, runāju eh, par gold plating, kas, manuprāt, ir kaut kas tāds, kad tiek pievienotas jaunas lietas, kurām tur nevajadzētu būt. Labi. Evelīna, vai reaģēsiet? Vai kāds tam citam ir kas sakāms? Paldies par šo diskusiju, kas nozīmē, ka esam nonākuši pie astotā darba kārtības punkta. Tātad eh, Eiropas izglītības eh, fonda eh, valdes EP ekspertu vietām izvirzīto kandidātu uzklausīšana. Es nezinu, vai kandidāti jau ir ieradušies. Mēs esam aizteikušies priekšā darba kārtībai par desmit minūtēm vai pagaidīsim. Uh, Edita Bauerē jau ir ieradusies, kā redzam, arī Alejandro Serkas. Viņš ir kaut kur netālu. Un eh, tāda ir arī Žans Francois Mezjērs, eh, kurš eh, nebūs sanāksmē. Tad lūksim Bauers kundzei nākt uz šejieni, tomēr nogaidīsim pāris minūtes, līdz cerkas kungs būs ieradies. Hello, Mr. Sarkas, you can come up. Uh, esiet sveicināts, Sarkas kungs. Jūs varat uh, nākt eh, šeit pie mums, ieņemt vietu. Nav nekādu problēmu. Okay, uh, you are very few left. That may... Uh, sanāksmē uh, nav uh, daudz klausītāju, kas padara dzīvi daudz vienkāršāku Bauers kundzai un Serkas kungām, bet viņi zina tātad to, ka šī ir viedokļa apmaiņa ar kandidātiem, kurus Eiropas parlaments ir izvirzījis kā ekspertus Eiropas izglītības fonda valdei. ir arī trešais kandidāts, Žans eh, Francois Meziers. Eh, viņš eh, nevarēja ierasties uz šo sanāksmi. Tomēr tagad es vēlētos dot vārdu kandidātiem, bet pēc tam komitejas locekļiem, tiem dažiem, kas vēl šeit ir palikuši. Un mēs arī apzināmies to, ka komisija ir klātsoša. Bet eh, tagad eh, došu vārdu jums, eh, Bauers kundze. Esmu droša, ka jūs zināt, ka cilvēki. Sako šai sanāksmei arī internetā. Tā ka lūdzu, jums ir jūsu vārds. Really, uh, Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, kā jau jūs to zināt, tad es biju šīs komitejas locekle desmit gadus. Nu, tā kā eh, man ir liels eh, prieks atkal būt šeit. Pēc eh, tam, kad es pamatu Eiropas parlamentu, darbojos kā neatkarīga eksperta ETF. Un es vēlētos jums pastāstīt, ka es tik tiešām augstu vērtēju šo te dienestu, mm, kas Mm, jums daudz palīdz. Iepriekšējā reizē, kad mēs runājām par šo aģentūru, es jums pateicu, ka par spīti tām, ka ETF kaut arī eh, kādā eh, eh, ziņā ir nedaudz tā kā mm, interešu konfliktā ar šo komiteju, tāpēc, ka viņi koncentrējās uz mm, tām valstīm, kuras nav dalībvalstis. Es tik tiešām augstu vērtēju viņu darbu, tāpēc, ka viņi strādā ļoti augstā līmenī. Eh, viņiem ir daudz interesantas pieredzes un zināšanu attiecībā uz nodarbinātības eh, politiku no vienas puses eh, un attīstības politiku no otras puses. ETF kā aģentūra ir tik tiešām spēcīgs instruments attīstības politikai. Un, manuprāt, mm, šis fonds ir nedaudz nenovērtēts un ir jāpatur prātā tas, ka ir liels uh, problēmas ar migrantu plūsmām. Un uh, visticamāk nākotnē uh, vajadzētu no jauna izvērtēt šos te, divus instrumentus, kā ir iespējams risināt šo jautājumu, kā ir iespējams palīdzēt tām valstīm, kur uh, ierodas migrantu plūsmas. Šī aģentūra darbojas liels spiediena apstākļos tādā ziņā, ka ir samazināts budžets un darbinieku skaits šajā budžeta periodā. Un par spīti tam viņi tik tiešām sniedz eh, ļoti eh, efektīvus, eh, noderīgus rezultātus, veic aktivitātes valstīs, uz kurām koncentrējas direktīva. Really very... Kaut arī plāns ir tāds ļoti stingrs, Katru eh, gadu ir ap simts eh, lūgumiem, kas nāk no komisijas, kas eh, nozīmē katru otro darba dienu. Un no vienas puses, protams, tas ir apgrūtinājums, viņiem ārkārtējs apgrūtinājums, bet no otras puses tas ir tāds lēpnuma avots, ja tā var teikt. Tāpēc, kā tik tiešām eh, komisija eh, bieži paļājas uz viņu darbu attiecībā uz tātad, eh, darbu, kas tiek veikts ļoti elastīgos apstākļos dažādās valstīs. Ja rītdien gūšu jūsu uzticību, Tad es par savu uzdevumu izvirzīšu attiecību uzlabošanu starp šo komiteju, starp Eiropas parlamentu un ETF. ir ļoti ir svarīga šīs aģentūras darba, šis aģentūras darbs. Thank you very much. Lielas paldies. Tagad vārds Sērkas kungām. Lūdzu. Lielas eh, paldies eh, priekšsādātājs eh, kundze. Labu pēcpusdienu visiem! Deputātiem, visiem, kuri klausās šo sanāksmi, es arī vēlētos papildināt Bauers kundzes teikto. Es šajā namā esmu pavadījis 15 gadus savas dzīves gadus kas man šķiet eh, pavisam īsi. Un man ir ļoti patīkams atmiņas eh, par eh, šo parlamentu, un esmu ļoti pateicīgs parlamentām. Un tad, kad es saņēmu ielūgumu no sociālas grupas pārstāvēt, tātad, kā būt par izvirzīto ekspertu, tad es biju ļoti iepriecināts. Es vairs nedarbojos šeit, tāpēc, ka esmu pensijā, un man nelikās, ka es šeit atgriezīšos, tāpēc varat iztēloties manu pārsteigumu, ka es varu atgriezties pie savām vecajām interesēm. Atpazīstu vairākas sejas šajā telpā, cilvēki, ar kuriem es tik daudz ko esmu piedzīvojis kopā. Es neplānoju atgriezties pie kādām politiskām atbildībām, tomēr attiecībā uz aģentūru. Man ir saistība ar izglītības un apmācības sadaļu un attīstības sadaļu šajā aģentūrā. Tas man ir ļoti tuvu. Es pats nāku no skolotāja ģimenes Daudzi no eh, viņiem lielā mērā iesaistās eh, apmācībā mūža garumā, un eh, manā dzīves gājumā varat redzēt, ka iepriekš esmu bijis advokāts. Tagad darbojos kā universitātes pasniedzējs. Es vadu Žana Monē vienību savā universitātē. Un uh, mēs daudz eh, strādājam ar senioriem, uh, ar cilvēkiem, uh, kuri cenšas atjaunot savas zināšanas. Un uh, viņi uh, vēlas zināt, kas ir svarīgi Eiropā. Un, uh, protams, ka uh, Dublinas uh, fonds uh, ir ļoti lielā mērā iesaistīts izglītības jautājumos. Uh, liktenis uh, man ir sniedzis iespējas strādāt tādā jomā, kas man ir ļoti tuva. Un izglītība ir tik svarīga uh, cilvēkiem un mūsu tautām. Sociālais eh, līgums, eh, kas ir padarījis Eiropu eh, lielu, tajā ir kāda joma, kas nevienmēr ir labi zināma. Un tātad tas darbs, kas tiek veikts tad, kad izglītība sniedz cilvēkiem iespēju izdzīvot konkrēt spējīgā, konkurējošā sadarbībā visiem vajadzētu būt vienādiem apstākļiem. Tas nozīmē, e, ka ir iespējams izdzīvot e, tirgus ekonomikas apstākļos. Nebūtu pareizi sagaidīt, e, ka cilvēki konkurē, ja viņiem netiek sniegts vienāds iespējas, un tas ir ārēji faktors sabiedrībā ka ir jāmaina mūsu civilizācijas modelis. Mums ir šī jaunā nepārtrauktās apmācības programma, lai mēs varētu risināt nākotnes izaicinājumus. Un Tas viss ir pamatā uh, fondam. Personīgu iemeslu dēļ es uh, zinu to, ka apmācība iespējams ir pēdējā iespēja, uh, lai uh, tātad uh, aizpildītu šo te plājusu starp uh, valstīm, kuras ir attīstīts un kuras attīstāts. Un kad Eiropas Savienība risina izglītības jautājumus savā attīstības sadarbībā, manuprāt, tas ir izcils solis. Un ja jūs mani atbalstīsiet, es eh, ceru, ka es varēšu eh, strādāt eh, fondā ar kaimiņu valstīm un bez šiem personīgajiem jautājumiem. Es labi pazīstu fondu un es esmu iepazinies ar vēsturi. Es zinu visu par viņu ārējiem novērtējumiem. Es uh, jūtos eh, tā, ka ļoti labi saprastu šo fondu, tāpēc, eh, ka eh, es ļoti labi saprotu viņu mērķus un tas, ko viņi dara, viņi tiešām izrāda reālu apņemšanos ne tikai teorijā, bet praksē. Viņi parāda to, kas Eiropai ir piedāvājams kaimiņu valstīm. Un šis fonds pilnīgi noteikti atbalsta arī Eiropas Savienības ārējo dimensiju. Uh, Ja kāds uzskata, ka Eiropas eh, Savienība neizdzīvos eh, eh, kā labklājības sāla tādā posta jūrā, nu ir skaidrs, ka daži no šīm valstīm kādu dienu vēlēsies pievienoties Eiropas Savienībai, bet šobrīd tās ir kaimiņu valsts, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai nebūtu tāda kā posta josla ārpus Eiropas Savienībai. Ir e, jābūt e, viņiem iespējām, nākotnes iespējām, līdzīgām e, tam, ko viņi redz televīzijā. Mums ir mūsu Marokas draugi tikai 16 km no Gibraltāra, un kad mēs runājam par bezdarbu un bezdarbu problēmām, un mēs salīdzinām šos te miljonus cilvēkus, kuriem nav nekādu iespēju, kā tikai. Uh, uh, uh, šķērsot eh, vīdus jūru un riskējot noslēgt. Un ja ir šāda aģentūra, tad, eh, manuprāt, eh, tas ir ļoti svarīgi Eiropas Savienības reputācijai, un mēs šeit aizstāvam Eiropas Savienības idejas. Mēs vēlamies atbalstīt šo valstu iespējas un stratēģiju, kas tiek mm, pieņemta 15. gadā, ir svarīga, tāpēc es priecājos, ka es varu atbalstīt Eiropas Savienības ārējo darbību, lai būtu iespējams leģitimizēt Eiropas Savienību. Un noslēgumā es vēlētos eh, teikt, eh, ka esmu iepazinies eh, ar ārējo izvērtējumu, un tas bija kaut kas tāds, kas tika veikts, ko veica publiskas institūcijas. Es ļoti priecājos par šo izvērtējumu, tāpēc, ka institūti tā uh, izvērtējums nevarēja būt labāks. Tas ir izcils ziņojums. Protams, mandāts ir ļoti plašs, tik daudz valsts šeit ir iekļautas. Uh, ļoti uh, sarežģītos apstākļos un par spīti tam. Un nu, tā tad ir arī ļoti ierobežoti resursi, 20 miljonu eiro. Tomēr ārējais izvērtējums sniedz tādu ļoti labu atbalstu un Ir arī jautājumi, eh, kas izriet no šiem uh, izvērtējumiem. Ja mums būtu vairāk kapacitātes strādāt, eh, tad viss būtu citādāk. Ir vairākas rekomendācijas, kur ir runa par to, ka ir jāuzlabo informācija un komunikācija, ir runa arī par to, ka ir jāuzlabo tīkli. Eh, kurus izmanto eh, eh, šis fonds. Un, manuprāt, tas, kas tiek darīts aģentūrā šeit un citās aģentūrās, Nu, dažkārt mēs runājam, runājam par mūsu pašu problēmām, un mēs aizmirstam, ka mūsu reālā misija sniedz pāri mūsu robežām. Mēs runājam par mūsu problēmām, un mēs aizmirstam to, cik svarīgas problēmas ir ārpus Eiropas Savienības robežām. Uh, ārpus eh, aģentūras robežām. Un šajās rekomendācijās ir teicis eh, tas, eh, ka ir jāuzlabo veids, kā sasniegt pilsoņus, to es atbalstu. Un ir vēl viens jautājums. Krīzes laikā visas aģentūras, to skaitā arī šī aģentūra, uh, Eh, sastapās ar taupības pasākumiem un eh, koordinācijā ar, eh, manu, ar Eiropas parlamentu. Mana misija būs censties uzlabot skaitļus, kas ir pasliktinājušies pēdējo gadu laikā. Līdz ar to, ja jūs mums, man sniegsiet atbalstu, es darbošos, lai būtu iespējams atbalstīt to, ka Eiropas Savienības, lai šī aģentūra būtu spēcīgāka, rezultāti efektīvāki tiktu uzlabota reputācija. Es neskatos eh, tikai uz eh, komisiju, eh, bet ir jākonsolidē reputācija arī tātad ārpus tās. Un ir svarīgi, lai aģentūra būtu Eiropas pilsoniskās saviedrības atsaucas punkts, specializējoties attīstībā. Tādā veidā būtu iespējams runāt arī ar valstīm, kuras ir ārpus Eiropas Savienības, tikpat stipri kā ar tām valstīm, kuras ir Eiropas Savienībā. Un, protams, ka šī ir, ir arī politiskā aģentūra, un es ceru, ka es varēšu būt jūsu runas vīrs šajā valdē, un es pilnīgi noteikti uzklausīšu visu, kas parlamentam ir sakāms. Thank you. Paldies. Linda, kan vēlas izteikties, lūdzu. Paldies. Runāšu īsi. Gan esmu priecīga jūs abus šeit redzēt es, mēs nevarētu iedomāties vēl uzticamākas un labāk pelnījušas personas, kurām uzticēt šādus pienākumus. Cerkas kungs. Nevarētu iedomāties nevienu vēl labāku personu ar vairāk pieredzes un um, politiskās vēlmes un arī apņēmības strādāt ar šiem jautājumiem. Uh, Esmu ārkārtīgi priecīga, ka man bija iespēja jūs uzklausīt, un jau tagad gribu vēlēt jums daudz veiksmes. Tomēr ir ļoti svarīgi arī mums šeit Eiropas parlamentā būt ļoti apņēmības pilniem mūsu darbā. Zinām, ka aģentūra veic ļoti vērtīgu darbu, bet um, Un tur nedaudz darbojas šis princips prom no acīm, prom no a, prāta. Mums ir jāturpina uzstāt uz tēmas nozīmību, un es būtu ļoti priecīga, ja jūs a, to varētu veiksmīgi izdarīt. Paldies! You, Paldies, Kalvišam Bankungs, lūdzu! Paldies, priekšstādātāji! Es vēlreiz turpināšu savu stāšanos Cervantes valodā. Vēlējos sacīt Sergas kungam. Nu, viņu pazīstu jau ļoti sen. Viņš ir man lielisks draugs. Protams, es baltūru, balsošu par viņu, Un Lūkš arī, lai mana grupa balso par viņu, jo viņš šeit paveic ļoti vērtīgu darbu. Viņš ir ļoti nopietns, eh, atbildīgs, uzsītīgs cilvēks. Es vēlos vispirms pateikties jums par to, ka jūs piekritāt uzņemties šo svarīgo amatu. Un paturpinot Rēgners kundzes sacīto Protams, ir daudz darāmā un jāstrādā sadarboties dažādām aģentūrām, taču vēlos vēl teikt, ka, manuprāt, trūkst izpratnes par Eiropas parlamenta lomu un ar citu aģentūru lomu, piemēram, Eurofan. Es domāju, ka šeit cilvēki vispār īsti nezina, uh, Uh, par šīs aģentūras darbu, kādu, kāda ir pētījuma, ko viņi publicē. Dažkārt ir tāda dabīga reakcija uzaicināt ekspertu no šejienes vai no turienes, un mēs aizmirstam, ka mums daudz ekspertu zināšanas jau pieejams šajās aģentūrās, kas ir mūsu pašu aģentūras. Tāpēc ir svarīgi lai parlaments veiksmīgi izmantotu tās zināšanas, kas ir pieejamas visā šajās aģentūras, tāpēc es vēlos jūs mudināt strādāt pie tā, lai būtu vairāk informācijas par to, un arī mums, mums pašiem tāpat jādara, jo tas labākais veids, kā izmantot visas tās zināšanas, kas ir pieejamas. Un vēlreiz atkārtošu, es esmu priecīgs, ka esat uzņēmies kandidēt uz šo svarīgu atbildīgu amatu. Paldies. Paldies, Makintārs Kungs. Nu, es patiesībā nebiju paredzējis izteikties, taču vēlos sveikt mūsu bijušos kolēģus mūsu vidū. Un ir ļoti labi zināt, ka dzīve turpinās arī pēc tam, kad vairs, kad pārtaucat savu Eiropas parlamenta deputāta darbību īpaši interešu jomās. Es augstu vērtēju viedokļu apmaiņu ar jums. Es domāju, šī ir pirmā reize, <laughs> kad esmu viensprāts ar Sērkas kungu. Vismaz šodien es ar viņu esmu vairāk viensprāts nekā citos gadienos, kad apmainījāmies viedokļiem. Taču ir ļoti labi zināt, ka mūsu rīcībā ir divi kandidāti, kas vēlas kandidēt uz šo amatu, un es vēlu jums sekmes. Thank you all for this. Ah, Lielas paldies visiem, saka priekšsādātāji, balsosim rīt no rīta, ja nemaldos 9.15 ap to laiku, saka Uvsko kundze, un ceram, ka vēl satiksim jūs dažādos kontekstos turpmākajos gados. Tātad paldies, ka bijāt mūsu viesi. Un ceru, ka būsiet gandarīti par par šo sajūtu, kas šeit valda. Liels paldies un domāju, ka esam izsmēluši mūsu šodienas darba kārtību. Tad paldies, ka palikāt ar mums līdz šim brīdim. Tad balsosim rīt no rīta. Tiksimies rīt no rīta atkal, kaut arī daži no mums ķersies klākt piektajam trialogam par uh, darbā nosūtīto direktīvu. Mums vēl ir vairākas stundas darba šodien palikušas, bet liels paldies!